Witam Państwa bardzo serdecznie. Esat sveicināti, dāmas un kungi. Man liels prieks, ka varam ķerties eh, klāt eh, nākamajam darba kārtības punktam. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Tēma ir nāvis sots. Došu vārdu vispirms referentei, mūsu Eiropas parlamenta referentei Elēna Valenciāno. Vārds jums. Priekšsēdētāji. 10. oktobrī mēs atzīmēsim starp